kolēģi Mareks Jozefs eh, Grabarčiks un Dāvids Bohdāns Jackevičs ir kļuvuši par polijas valdības locekļiem. Apsveicu viņus par viņu nominācijām un parlaments. Līdz ar to eh, atbrīvo šo kolēģi ieņemamās vietas no 16. novembra. Tālāk